Stiprināt sirsnīgi sveicu abus kolēģus. Ortefē kungs ir iesniedzis uh, lūgumu, pieteikumu aizsargāt viņa parlamentāro imunitāti un viņa privilēģijas. Tas notiek sa, uh, saskaņā ar Parīzē atvērto informatīvo izmeklēšanu. Saskaņā ar 7. pantu reglamentā pirmo iesauci šis jautājums tiek nodots juridisko lietu komitejai. Saskaņā ar 87. reglamenta punktu. Konf